punkta autonomās tirzniecības preferences Moldovas republikai un dodu vārdu Mojas skundzei referen, referentē. Es gribēju tikai dot iespēju komisārei ieņemt savu vietu. Pirms sāk uzstāšanos priekšsēdētāja komisāra kolēģi Eiropas Savienībai. Šīs jautājums ir savu veidu simbolisks Eh, žests tīri ekonomiskā ziņā, bet politiski ļoti nozīmīgs eh, svarīgā vēsturiskā brīdī Moldovai un mūsu Eiropas kaimiņā attiecībām. Moldovai. Tas ir svaiga gaisa malks eh, Moldovas ekonomikai. Moldovā ir nozīmīgi ne tikai kā ābolu audzētāju valsts, kā mēs to tūlīt redzēsim. Un 27. jūnijā šogad Eiropas Savienība un Moldova ir parakstījusi asociācijas nolīgumu, 2. jūlijā to ratificēja Moldovas parlaments. E, gluži nejauši drīz pēc tam Krievija noteica embargo e, lauksaimniecības produktu ieviešanai no Moldovas e, neilgi pēc tam sekoja Krievijas embargo e, pārtiks e, precēm no Eiropas Savienības. Problēmas saknes ir meklējums Turkā. Krievija kļūdaini uzskata, ka tas ir ģeopolitiskas rietumu pasaules sazvērestības augsts. E, propaganda, meli un āboli ir kļuvuši par ļoti savādām sastāvdaļām jauna veida kārdarbībā. Moldova ir lūgusi Eiropas Savienībai atbalstu, lai samazinātu Krievijas aizliegumu ekonomisko ietekmi, it īpaši svarīgākajiem uh, Moldovas um, uh, audz, izaudzētajiem produktiem, āboliem, plūmēm un vīnogām. Komis, eh, padomi ir pie, piekritusi šādai preferenču atbalsta schēmai, un es ceru, ka arī mēs parlaments varēsim tam eh, piekrist. Lauksaimniecība ir ap 40% no Moldovas IKP, tāpēc tā ir ļoti nozīmīga tajā strādā 10% no aktīvajiem eh, Mold, Moldovas iedzīvotājiem. Galvenokārt viņi strādā lauku apvidos un apstrādā zemi. Eh, autonomā tirzniecības preference ir instruments, eh, lai varētu piešķirt valstī koncesijas E, tirzniecības ziņā, un šīs e, ATP Moldovai tika ieviestas vispirms 2008. gadā. Ar regulu, kuru mēs grozām šonedēļ, tiek piedāvāts ieviest jaunas e, taksfrī kvotas āboliem, vīnogām un plūmēm - 10 tūkstoši tonu katram. Kvotas būs spēkā līdz nākošā gada beigām, kad šis režīms beigsies Kvotas ir ārkārtīgi nelielas apjomā salīdzinot ar eh, ražošanu āboli. Eh, tas no, eh, tiem tas nozīmē tikai 0,4% no ražošanas un tie. E, it īpaši ņemot geogrāfisko tuvumu ar Rumāniju, visdrīzāk papildus šie apjomi trim, visiem trim produktiem tiks absorbēti Rumānijas tirgū. Kābulu ar kvota pat nespēs apmierināt pieprasījumu Moldovām. Runājot eh, par šiem jautājumiem, Moldovas lēmējiestādes spēs eh, pārveidot šīs iniciatīvas par panākumu stāstu. Un es gribētu tagad aicināt Rumānijas ekonomiskos operatorus izmantot šo iespēju attiecībā uz tirzniecību ar Moldāvi, Moldovas kolēģiem, un, protams, šie ir ļoti kvalitatīvi strādājumi. Paldies! Tagad dod vārdu komisāriem Almstrēmai sveicu. Uh, jūs šajā sēžu zālē pirmā reize es vadu sēdu, un jūs esat komisāri. Uh, a... Uh, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, deputāti. Uh, nu, šobrīd uh, daudz kas ir saistīts ar notikumiem Ukrainā, bet mums ir vēl viena svarīga kaimiņu valsts - Moldava, kura arī uh, saskaras ar sekām tam, ka viņa tie, ir parakstīts asociācijas līgums ar Eiropas Savienību. Moldova ir izvēlējusies Eiropas vērtības un brīvās tirzniecības zonu ar Eiropas Savienību. Bet tas ir novedis pie situācijas, kā Moldavas ražojumi, kas gandrīz eh, pilnībā tika eksportēti uz Krieviju, vairs eh, nevar eh, nokļūt šai tirgu. Un mēs zinām, ka ir iespējams uzturēt brīvās tirzniecības zonas ar vairākiem partneriem vienlaicīgi. Uzņēmēji paši izvēlas, ar ko sast, sastrādāties, un tādēļ mums ir jāatbalsta Moldova ne tikai īstenojot šo brīvās tirzniecības zonu, bet mums ir arī citi līdzekļi, kā palīdzēt Moldovai, un tādēļ komisija ierosina uh, pārskatīt uh, šīs autonomās uh, tirzniecības preferences un noteikt pagaidu režīmu attiecībā uz āboliem, plūmēm un vīnogām, lai šī valsts varētu arī rast jaunus tirzniecības partnerus. Šis režīms beigsies pēc gada. Komisija ierosina šo režīmu noteikt ar atpakaļējošu datumu no šā gada augusta, kad tika noteikts pirmais embargo Moldovas ražojumiem. Šie augļi, āboli, plūmes un vīnogas nekādi neapdraud Eiropas Savienības uh, uh ražotāju intereses un es uh, esmu pārliecināta, ka mēs varam uh, izrādīt uh, solidaritāti ar Moldovu, neapdraudot mūsu iekšējo tirgu un minēšu skaitļus. Moldavas uh, uh ābolu e eksports ir 0,8% un uh, Um, plūmes 1,4 un vīnogas 1,1% no kopējā Eiropas Savienības ražotā šo augļu apjoma. Es vēlos pateikties par sadarbību arī Inta komitejai un uh, referentam. Paldies! Tagad būtu jāuzstājas uh, Lorenzo Rebegam no uh, lauksaimniecības komitejas, bet uh, deputāti nav zālē, tādēļ tūlīt dodu vārdu Jūliju Vinkner kungam, kas pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze, kolēģi, Eiropas Tautas partijas grupa pilnībā atbalsta šādu papildu tirzniecības preferenču piešķiršanu Moldovai un uh, mums ir jāapliecina, ka mēs atbalstām mūsu kaimiņu valstu o, Eiropas orientāciju korupciju. Šie pasākumi tiek veikti, lai vērstos pret Krievijas īstenoto negodīgo tirzniecības praksi attiecībā pret Moldovu. Es jau pagājuši gadu ierosināju pilnībā liberalizēt Moldovas vīna eksportu uz Eiropas Savienību, kad, fra, kad Krievija noteica sankcijas pret Moldovu. Moldovu. Un šie pasākumi tātad ir solis tālāk, lai atvērtu Eiropas Savienības tirgu Moldovas ražojumiem. Es eh, ceru, ka mēs atbalstīsim šo ierosinājumu rītā un ka tas tiks publicēts līdz eh, gada beigām un ka Moldova varēs izmantot šīs papildu bezmaksas kvotas un ka šī valsts saglabās savu Eiropas orientāciju un ka šie pasākumi būs pozitīvs ieguldījums Moldovas ekonomikas attīstībā un mūsu sadarbības stiprināšanā. Paldies, nākamais runātājs ir Dēvids Mārtēns, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs. Es pirms gribu pateikties Torinam Moisam par izcilo veikumu sagatavojot šo ziņojumu ziņojumu. Vēlos arī pateikties Vinkler kungam, kurš labi strādājis kā ēnu referents. Mēs apliecinām to, ka mēs varam ātri rīkoties, ja apstākļi to prasa, un šis nolī, šis lēmums par uh, automajām tirzniecības preferencēm attiecībā uz trim augļu grupām ir izdevīgs abām pusēm, gan Moldovai, gan Eiropas Savienībai, un mēs atbalstam šo valsti, kura saskaras ar Krievijas tirzniecības embargo pēc asociācijas līguma noslēgšanas ar Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Davidam Bogdanam Jatskevičam, kurš pārstāv Eiropas konservatīvo reformātoru grupu. Paldies, dāmas un kungi! Pirms mēneša šai zālē mums notika debatas par asociācijas līguma ratifikāciju ar Moldovu, un mēs visi atbalstījām šo nolīgumu. Mums jāpatur prātā, ka Moldovas republika uh, jau gadiem cieš no Krievijas federācijas politiskā spiediena. Krievija vēlas padarīt Moldovu par savu vasali, un ir acīm redzams, ka Krievijas noteiktais embargo lauksaimniecības ražojumiem būtībā ir šantāža. Mums, protams, mēs nevaram pieļaut, ka suverenās valsts ekonomiku grauj uh, Vladimirs Putins. Mēs esam paziņojuši, ka vēlamies Moldovas tuvināšanos Eiropas Savienībai, un Krievijas noteiktais embargo apdraud šos integrācijas centienus. Mēs uzskatām, ka pēc iespējas ātrāk ir jāievieš šīs autonomās tirzniecības preferences, jo tas ir arī mūsu interesēs. Mums ir jāpasniedz roka. Uh, saviem Moldovas partneriem, un mums ir jāsniedz viņiem atbalsts. Paldies! Warte noch auf das Ende der, des Übersetzens. Es tikai vēl gaidu, kamēr beigsies tulkojums, un tagad. Nākamais runātājs ir Austrēvičus kungs Alde frakcijas uh, grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, godātie uh, kolēģi, deputāti, dāmas un kungi. Tieši pirms mēneša parlaments nobalsoja par asociācijas nolīgumu ar Moldovu. Es uh, ceru, ka mēs visi esam pārliecināti, ka īstenojot šo asociācijas darba kārtību, gribu. Mēs vēlamies padarīt šo reģionu, šo valsti stabilāku un mm, celt tajā labklājību, bet tagad lielais austrumu kaimiņš ir izlēmis noteikt embargo lauksaimniecības izstrādājumiem, pārkāpjot Krievijas saistības pasaules tirzniecības organizācijā. Un tas nodara kaitējumu ne tikai Moldovas tautai, bet arī Krievijas tautai, jo Krievijas veikali kļūst ar vien tukšāki. Un šodien mēs speram vēl vienu soli uz priekšu, izrādot politisko solidaritāti ar Moldovas tautu, nodrošinot darbu 250 tūkstošiem lauksaimniecībā strādājošo šai valstī uh, lauksaimniecība nodrošina 40% uh, valsts ekonomikas apjomu. Un uh, Uh, cilvēki nesenajās vēlēšanās Moldova apliecināja to, ka viņi tic savas valsts nākotnē Eiropā. Un, godātie kolēģi, mums nav jāuz. Ja uztraucas par to, ka Moldovas āboli, plūmes vai vīnogas pārpludinās Eiropas tirgu. Es varu jums apliecināt, ka šie augļi ir ļoti garšīgi un veselīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze par šo ieteikumu, un nākamais runātais ir Helmuts Šolts Goja grupas vārdā komisārs kundze, priekšsēdētājs kundze godā tie kolēģi Moldāv, Moldovas tauta saskaras ar milzīgiem ekonomiskiem, ārpolitiskiem izaicinājumiem, kā uh, nodrošināt valsts attīstību, kad uh, notiek kaimiņu valstī uh, tādas milzīgas uh, varas cīņas būtībā nepietiek tikai ar šo augļu uh, eksporta atļauju uz Eiropas Savienību, būtu jādara daudz vairāk, būtu jāveic investīcijas, būtu uh, uh, jānostiprina valsts ekonomika, jārada jaunas un labas darba vietas, un tas būtu galvenais uzdevums un būtu jāvienojas ar Krieviju par uh, draudzīgu, miermīlīgu sadarbību nākotnē, un tas nāktu par labu arī Moldovas tautai. Paldies! Nākamais ir uh, Šoltes kungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es eh, personīgi atbalstu šo priekšlikumu uh, par to, ka būtu jānosaka tirzniecības preferenču režīms Moldovai un uh, Eiropas Savienība ir parakstījusi asociācijas partnerības līgumu ar Moldovu Un ar šīs vienošanās palīdzību mēs eh, padarīsim eh, pieejamu Eiropas Savienības tirgu Moldovai. Un eh, jāsaka, ka viņu produkcijai ir jāatvieglo iekļuva Eiropas Savienības tirgos, un jāsaka, šie produkti arī neap apgrūtinās vai neradīs konkurence Eiropas produktiem. Eh, Eiropas Moldāvijas, eh, Moldovas ekonomiku grauj eh, Krievijas noteiktais embargo un Eiropai šeit ir jāuznāk sava daļa atbildības un jāsniedz arī, film, arī tehniska palīdzība ekonomikas attīstībai. Tālāk nākošais ir Āneman kungs. Paldies! Mēs jūtam līdzi Moldovas iedzīvotājiem, bet šī Eiropas Savienības e, paplašināšanās, e, kuri lēmumi šajā virzienā, paskatīsimies uz Moldovu. Šeit e, kaut kur ir jāpieliek punkts, jo uh, Eiropas pilsoņi nekādu paplašināšos negrib. Mums nav strateģiska redzējuma attiecībā uz to, kas atrodas aiz austrumu robežas, jo tas rāda problēmas un Moldovas tālāk integrācija nemaz nenāk par labu tiem pilsoņiem, ko mēs šeit pārstāvam, Eiropas Savienības pilsoņiem. No šī eh, valsts ir jauna attīstības valsts, varētu teikt. Uh, Un mums vajadzētu beigt uh, šo te šaulšalīgo Moldovas uh, tošanās procesu Eiropas Savienībā prediskungs. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu šokēts, ka dzirdot kolēģi runā šādā veidā, taču Tomēr es gribētu apsveikt ziņojumu, kur mēs gatavojamies pieņemt, jo šeit ir iekļauti trīs jauni muitas tarifu paredzējumi āboliem, plūmiem un vīnogām. Tas ir ļoti konkrēts veids, kā parādīt to, ka Eiropas Savienība spēja atbalstīt valsti, kuru smagi skāra Krievijas sankcijas. Atgādinu to pirms Krievija E, ieviesa e, sankcijas pret Ukrainu, tā ieviesa sankcijas pret Moldavu. Un tā ir valsts, kas iztiek no savas augļu un dārzeņu ražošanas. Tas, ko mēs tikko dzirdējām, tas ir šokējoši, tas ir cilvēcīguma trūkums. Šādā veidā stigmatizēt Moldāvu tautu, kas jau ir tik smagi cietusi Krievijas pasākumu dēļ, ja mēs vēl eh, ietekmēsim viņus, tas nozīmē, ka Eiropas tautām pietrūkst eh, izpratnes pār situāciju Atgādinu, ka vēlēšanās Moldāvijas pilsoņi ap vēlreiz apstiprināja šīs valsts virzību uz Eiropu pretēji Krievijas centieniem. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs Pikuls kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tirniecības preferences ļauj sniegt finansiālu atbalstu Eiropas partneriem, kas ir ar proeiropisku orientāciju un kuru apņēmību veikt reformas ir neapšaubāma. No Eiropas Savienības puses eh, tā ir eh, tikai neliela finansiāla palīdzība, bet tas ir arī politisks vēstījums Krievijai un Moldovai, ka Eiropas Savienība atbalsta savus politiskos eh, partnerus. E, šis e, embargo no Krievijas puses ir īpaši nesaudzīgs, ņemot vērā, ka 40% no e, Moldovas ekonomikas veido lauksaimnieciskā ražošana, un ir, Eiropa ir jāatbalsta ekonomikas atvesļošanās sadarbība ar austrumu partneriem kļūst arvien svarīgākas. Pēdējās vēlēšanas rāda, ka Eiropa ir pro-Eiropa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 Eh, Nevienmēr eh, Eiropas Savienības realizētā politika var eh, būt pietiekami efektīva un laba, bet attiecībā uz Moldovu tad ir svarīgi, lai mūsu rīcība būtu konsekventa un efektīva. Un mums vajadzētu ņemt vērā to, cik sarežģīta ir eh, Moldovas eh, situācija, un eh, mēs esam ļoti ieinteresēti, lai šis līgums ar Moldovu tiktu noslēgts, jo mums vajadzētu izmantot šādus tirdzniecības instrumentus kā tādu uh, papildus atbalsta līdzekli, kas ir efektīvs atbalstot uh, Moldovas centienus uh, ceļā uz uz, tās, ei, uz Eiropu. Un tas ir, tā ir kā atbilde arī Krievijas noteiktajām embargo. E, es gribu paust arī prieku un apmierinātību, ka nu, pat notikušās parlamentu vēlēšanas Moldovā ir devušas labu rezultātu. Ir izveidot tādu spēku koalīciju, kas vēlas saglabāt un uzturēt šo pro-eiropeisko ceļu. Un es gribu um, arī uh, teikt, ka nesen izpaudās Eiropas egoisms. Es uzskatu, ka Eiropai ir jābūt solidārai un mums ir jābūt solidārai. Paldies! Paldies! Arī Ropē, deputāts Ropē, lūdzu, arī viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! komisārs kundze, es eh, principā atbalstu eh, šo eh, regu, regulu, un tas ir ļoti svarīgi, jo sniedzot Moldovas ražotājiem piekļuvi, vieglāk piekļuvi Eiropas tirgiem, mēs noteikti atbalstīsim arī viņa ekonomiku, bet mums ir jāraugās, lai tie labumi, kas tiek, kas, kas rodas eh, šī nolīguma rezultātā, tiešām sasniegtu tos, kuri reāli audzē lauksaimniecības produktus un, un, un augļus un dārzeņus. Daudz ir pateikts jau par nepieciešamību um, mm, meklēt jaunus tirgus uh, Moldovai, bet maz ir praksē darīts. Uh, plūmes un uh, galda vīnogas. Šīs kategorijas nerada liels problēmas, bet tirgus situācija attiecībā uz āboliem ir daudz sarežģītāka. Paldies! Paldies! Šaphauser kungs lūdzu. Dargie kolēģi, Moldova patreiz eh, cieš smagi un cieš arī tās ekonomika, un Moldova cieš no Eh, savas eh, identitātes negācijas, ja tā varētu teikt. Moldovai ir nepieciešams izvēlēties vainu ceļu uz Rietumu Eiropu un NATO. Un Jāsaka, tāpat kā arī Ukrainai tika solīts daudz kas, bet netika realizēts, un tā rezultātā eh, tika novaināta gan mm, tauta, gan arī valsts ekonomiski. Uh, Sankcijas patiesībā um, ir um, ne tikai skārušas Krieviju, bet tās ir rikošetā atsaukušās uz kaimiņu valstīm. Eiropa ir sašķēlusies un patiesībā tiek veidota jauna siena starp rietumiem un austrumiem, briest karš, NATO un ASV sola bet neko nedara. Paldies! Tālāk Gāler kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Runā Maskava, Gavarit Maskva, šeit runā Maskava, to mēs dzirdējām no kolēģa Šafhauzera, un viņš izplata baumas vai pasakas par spaidiem. Uh, ja kāds pret kādu piemēro spaidus pret valsti vai kādu kaimiņu, tad tā ir Maskava, nevis Eiropas Savienība. Pie mums uh, valstis nonāk brīvprātīgi, jo mēs iestājāmies par tiesī, valstisku tiesiskumu un neesam padomu saimnības mantinieki. Uh, autonomās tirniecības preferences mēs izmantojām pareizi, lai eh, izdarītu spiedienu uz Maskavu eh, sakarā ar lauksanicības produktu embargo, ko ir pieņēmusi Maskava. Tā ir daļa no mūsu kopīgās politikas sadarbībā ar Moldavu, un, protams, mēs gribam virzīties uz priekšu arī būtiskākajos jautājumos, lai rastos valdību, kas būtu spējīga darboties un asociācijas līguma nos, iespējas tiktu izsmeltas. Šis process daudz prasīs no visiem iesaistītajiem, bet uh, tie ir priekšnoteikumi, lai Eiropas modelis varētu darboties visās jomās. Un mūsu modelis ir tas, ko mēs uzskatām par visdaudzsološāko, domājot par mūsu kopīgo nākotni. Paldies! Nākamā runātāja ir Sandra Kalniete. Un pirms es došu jums vārdu, gribu teikt paldies par jūsu uzstāšanos, jo jūs esat vienīgā sieviete no visiem deputātiem, kas uzstājas šajās debatēs. Tātad no, es runāju par Eiropas parlamenta deputātiem. Um, thank you, Madam President. I feel proud. Esmu lepna, ka esmu sieviete. Turpināšu Latviju. Um, tam, ka Eiropas parlaments paplašina autonomās tirzniecības preferences Moldovai, ir ne tikai praktiska ekonomiska, bet arī politiska nozīme tā eiropas savienība parāda savu spēju konkrēti rīkoties lai atbalstītu demokrātiju eiropas kaimiņos svarīgi ka šīs priekšrocības dos moldovas tautssaimniecībai tūlītēju atvieglojumu un tas neradīs gandrīz nekādu ietekmi eiropas savienības tirgū. šīs priekšrocības ir piemērs kā eiropas savienība var līdzsvarot putina krievijas centienus sodīt tās eiropas valstis un tautas kas izvēlās eiropas attīstības ceļu pirms dažām nedēļām moldovas parlamenta vēlēšanās uzvarēja proeiropeiskās politiskās partijas un mēs sagaidām ka nākamā valdība turpinās reformas kuras nepieciešamas lai moldovas izvēlētais eiropas integrācijas ceļš kļūtu par panākumu stāstu. eiropas parlaments ar šo lēmumu sūta vēl vienu pozitīvu signālu moldovai tomēr tas nekādā ziņā nevar aizstāt skaidrākas eiropas savienības dalības perspektīvas sniegšanu moldovai uz kuru diemžēl vairākums dalībvalstu un eiropas parlamenta deputātu vēl nav gatavi. paldies! Paldies, Kalnietis kundze! Gabrielis Landsbergis lūdzu pusotru minūti. Thank you, Chairman. Uh, dear Madam Commissioner, it's nice to see you at this late. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Konze. Uh, pāris pēdējās nedēļās ir izplatījušās sarunas par to, ka Eiropai būtu jāsāk uh, sarunas ar uh, Krieviju, bet es gribētu vaicāt, vai nevajadzētu piemeklē, eh, labāk pievērst uzmanību tam, kas sākās Vankūverā un tagad ir izplaties līdz Kišņevai un Tbilisī. Eh, šie autonomās tirzniecības preferenču līgumi ir kā papildinājums brīvās tirzniecības nolīgumiem. Tagad tādām valstīm kā Moldova un Ukrainai pēc veiksmīgām vēlēšanām mēs redzām politisku vēlmi un apņemšanos turpināt iesākto ceļu uz Eiropu. Un es domāju, ka apstiprinot uh, šo mm, nolīgumu, mēs noteikti efektīvi palīdzēsim Moldovai. Labi, paldies. Tālāk nākamais runātājs Štīrkungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paust savu atbalstu tam, ka tiek uh, pastiprinātas ekonomiskās un politiskās attiecības ar Moldovu. Autonomās Es atvainojos, asociācijas nolīguma parakstīšana jūnijā bija ļoti svarīgs solis, jo tas padarīja iespējamu Moldovas eksporta palielināšanu uz Eiropu, bet mums vajadzētu ņemt vērā arī Maskavas uh, rīcību. Bet jāsaka, ka šis solis uh, Mm, lika Moldovai uh, vēl uh, apņēmīgāk izšķirties par soli uz Eiropu, bet tā rezultātā Krievija ir noteikusi embargo. Moldovas lauksaimniecības produktu eksportām uz Krievijas federāciju. Tas savukārt negatīvi ir ietekmējis Moldovas ekonomiku. Lauksaimniecības sektors veido 10% darba vietu nodarbinātības jomā, un tieši tādēļ, es domāju, ir ļoti svarīgi atbalstīt komisijas priekšlikumu, iekļaut plūmes, ābolus un galda vīnogus autonomās eh, tirzniecības preferenču jomā, jo tādējādi mēs palīdzēsim maziem un vidējiem ražotājiem. Tas būs arī nepārprotams signāls Krievijas valdībai un mūsu partneriem Moldovā. Paldies! Paldies, Štīra kungs. Nākamais pusotru minūtu Šons Kellī kungs lūdzu. Ja, Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti bieži mēs sakam, ka politika politiķiem nav sirds vai dvēseles, kad runājam par Eiropas Savienības institūcijām, ir tīpaši, bet uh, Kad apspriežam šādus priekšlikumus kā šodien, tad eh, mēs redzam, ka mums ir arī sirds un līdzcietība, un mēs esam gatavi rīkoties ātri un izlēmīgi, tīpaši šādos apstākļos, kad mūsu tūlītais atbalsts ir nepieciešams Moldovas lauksaimniekiem, kuri cieši no Krievijas realizētās politikas. Kā jau komisāri norādīja, tā ir laba doma attīstīt jaunus tirgus, bet to nevar izdarīt vienā mirklī, un tieši tādēļ mums ir jāraugās, kā efektīvāk palīdzēt savām kaimiņu valstīm. Un šāda mums rīcība parādīs to, ka mums ir sirds un mums ir dvēsele, un vēl jau vairāk mēs varam to izdarīt uh, tajā pat laikā, nekaitējot mūsu lauksaimniekiem, jo, kā komisāri norādīja, mēs runājam tikai par mazāk nekā vienu procentu no Eiropas Savienības kopējā saražotā pārtiks apjoma problēma. Tādēļ es domāju, ka šis priekšlikums tiešām ir labs un atbalstāms, un tas parāda to, ka nelaimē, eh, draugs nelaimē ir īsts draugs. Moldova ir nonākusi nelaimē, un tagad mums ir jāpalīdz tai. Paldies! Paldies, Kelī kungs! Tālāk nākamais runātājs ir Gžiba kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Autonomās tirzniecības preferenču nolīgums noteikti veicina um, kaimiņu valstu politikas efektīvu īstenošanu, jo ja mēs savādāk saviem partneriem nevaram palīdzēt, ka tas ir Moldovas gadījumā, uh, kā tikai ieviešot jaunas tirzniecības tarifus, tarifus, kas uh, ļautu um, izlīdzsvarot uh, Krievijas noteikto embargo. Krievija tā rīkojasies tādēļ, ka tā nav apmierināta ar vēlēšanu rezultātiem Moldovā. Šis nolīgums starp Moldovu un Eiropas Savienību, kas paredz uh, padziļinātu brīvās tirdzniecības uh, režīmu, tas noteikti ir pamats tālākai liberalizācijai un valsts reformu veikšanai, bet tas, ve, ve, īstenošanai, bet tas nozīmēs arī to, ka uh, būs e, iespējams e, palielināt izniecības apjoms ar modo tīpaši lauksaimniecības produktos, tīpaši ņemot vērā to, cik daudz cilvēku ir nodarbināti lauksaimniecībā. Mēs esam ļoti apmierināti ar to, kas tika piedāvāts, kas, kas, kas notika Moldovā um, ehm, 30. septembrī Un daudz runāja par to, kādas eh, sekas eh, būs Krievijas noteiktajam embargo. Un mēs redzām, ka šis žests no Eiropas Savienības puses, no Eiropas parlamenta puses eh, var izrādīties ļoti noturīgs un daudz palīdzēt mūsu partneriem. Paldies! Danke, Herr Gžip. Paldies! Un tagad nav pieteikušies ne sieviešu, ne vīriešu dzimumu deputāti brīvajam mikrofonam, tāpēc došu vārdu atkal komisārē Malstrēmai. Paldies, godātie deputāti! Manuprāt, šī vakara debatas parādīja, apliecināja ļoti izteiktu solidaritāti, kas ir ļoti piemērots moments pirms Ziemassvētkiem. 0,1% eh, ir tirniecības apjoms. Eh, eh, mūsu tirniecības apjoms ir sadarbībā ar Moldovu, bet runa ir par politisko principu, un tas parāda, ka solidaritāte nav vienkārši tukši vārdi, bet mēs esam gatavi palīdzēt partneriem, kas ir nonācis nelaimē. Uh, un pieņemot eh, rezolūciju vai ziņojumu ar lielu balsu vairākumu, mēs apliecināsim, ka atbalstām valsti tās ceļā un ceļā virzienā uz Eiropu. Un parādīsim, ka palīdzam draugiem grūtā brīdī. Mēs ļoti rūpīgi skatīsimies kā attīstīsies notikumi arī pēc pozitīva lēmuma, pēc pozitīva balsojuma rīt. Paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā. Liels paldies! Paldies! Un tagad vēlreiz došu vārdu Sorenam Moisas kungam. Thank you! Paldies, priekšēdētāji! Arī es gribu teikt paldies komisārei un viņas dienesta darbiniekiem par uh, ļoti raito sadarbību. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šovakar debatēs. Es redzu, ka lielākoties mēs bijām viensprāts par nepieciešamību palīdzēt eh, Moldovai. Un es domāju, ka rīt mēs varēsim pieņemt uh, šo regulu un sviras efekts, protams, ir ļoti nozīmīgs šajā brīdī. Mums būs jāpieliek ļoti nedaudz spēka, lai panāktu tiešām kaut ko ļoti būtisku. Un gribu komentēt dažu kolēģu teikto. Šaltskungs tiešām ir tā, ka Moldovas IKP vajadzētu piemērot lielāku tādu diversificēšanas pieju un es ceru, ka arī asociācijas nolīgums būs piemērots instruments, lai arī EFTA varētu tikt pilnībā izmantota. Par paplašināšanos mēs nerunājam šeit šobrīd par paplašināšanos. Mēs uh, necenšamies ievilkt uh, Moldova Eiropas Savienībā sniedzot palīdzību ābolu importā. Tas eh, tiešām nav gluži eh, šī vakara jautājums. Tas ir plašs demokrātisks process. Šafhauzera kungs. Um, un die, uh... Jā, Jūs runājat par to, ka tiek, tiek noliegta Moldovas iedzīvotāja identitāte. Tās ir pilnīgs blēņas. Neviens ne, ne, neko tādu nenoliedz. Galu galā katras valsts brīvi izvēle rīkoties tā, kā tā vēlas izvēlēt rīkoties. Paldies, līdz ar to diskusijas par šo tēmu ir noslēgts un balsojums notiks rīt.